Mums ir viens uh, priekšlikums, un tāpēc varam uzskatīt, ka mūsu diskusija ir pabeigta un ir paredzēts balsot rīt. Cienījamie deputāti, nākamais darba kārtības jautājums ir Vaugana kunga jautājums, un uh, tas būs ziņojums par 2013. gada budžeta procedūras pamatnostādnes visās jomās, kas nav komisija. Un tagad lūdzu Dereku Vaugam. Thank you, uh, President. Uh, it's not easy. Paldies, priekšsēdētāji. Nav viegli sastādīt savu budžetu, tāpēc pirmām kārtām pateikšos visiem ēnu referentiem, arī ģenerālsekretāram, arī manam birojam un visiem tiem, kas ir pūlējušies, lai varētu šīs vadlīnijas uh, salikt kopā. Manuprāt, šobrīd varam vienoties par to, ka šajā sarežģītajā ekonomiskajā situācijā Eiropas parlamentam arī ir jāspēlē sava loma un jātaupa savs budžets. Es, piemēram, uzskatu, ka nebūs daudz tādu deputātu, uh, kas būtu pret to, lai mēs iesaldētu savu budžetu. Skaidrs, ka mūsu mērķis nodrošināt to, lai palielinājums nākamajā gada budžetā būtu mazāks par inflāciju. Un par to, manuprāt, esam vienojušies. Būtiskākās rekomendācijas mūsu vadlīnijās ir arī pieņemtas. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgs, lai, svarīgi, lai mēs kā parlaments skaidri saprastu, kur mēs varam ietaupīt budžeta līdzekļus. Ir ļoti svarīgi izvairīties no nevajadzīgām iniciatīvām, tiešām pārbaudīt, ka iniciatīva ir vajadzīga. Ir pareizi arī iesaldēt budžeta līnijas, kas ir saistīts ar ceļošanu, respektīvi, lai pieteikumu, katru pieteikumu iesaist, ieskatītu ģenerālsekretārs. Un tas pats attiecas arī uz kompensācijām, kas saistīts ar eh, deputātu darbu, gan viņu biroju uzturēšanai, gan arī uh, uh, komandējuma naudai. Tātad to visu mēs iesildies, ies, iesaldēsim līdz šī sasaukuma beigām. Uh, budžeta līnijas uh, tiks samazinātas, kuras parasti netiek izlietotas, un tieši tur mēs arī varam ietaupīt. Un es arī uzskatu, ka mums ir jāpanāk tas, lai nebūtu lieki jauni uh, būvniecības projekti, līdz šī sasaukuma beigām. Līdz šim bija vairāk priekšlikumu, bet mums tagad būtu jāizskata to liederīgums. Ir svarīgi, lai parlamentam būtu absolūti precīza un pilnīga informācija par jebkāda veida uh, būvniecības projektiem, tāpēc arī budžeta komitejai jāsniedz informācija par būvniecības projektiem. Vēl viena lieta ir sadarboties labāk ar citām Eiropas Savienības institūcijām, nu, piemēram, Mēs varam sadarboties jautājumos, kas ir saistīti ar mutisko un rakstisko tūkošanu, drošību, būvniecības pasākumiem. Nu, piemēram, jau tagad ir no, noslēgts sadarbības līgums starp reģionu komiteju, ekonomikas un sociālo lietu komiteju. Viņi sadarbojas vairākos no šiem jautājumiem, un mums, manuprāt, būtu jāieskatās šajā uh, nolīgumā, lai varētu mācīties, kā viņi var sadarboties un uh, attiecīgi gūt uh, labumu no viņu pieredzes. Mērķis, protams, ir samazināt izdevumu, piemēram, um, rakstiskās tulkošanas jomā, manuprāt, pastāv diezgan liels iespējas ietaupīt. Es arī saprotu, ka nav viegli e, ieraudzīt, kur mēs varam ietaupīt, tāpēc arī mans priekšlikums būtu, lai ģenerālsekretārs nāktu klajā ar ideju, lai parlamenta budžetu izskatītu neatkarīgi auditori. Uh, un tādā veidā mēs varēsim redzēt papildu iespējas nodrošināt ietaupījumu budžetā. Mans priekšlikums būtu izveidot neatkarīgu darba grupu, kurā būtu budžeta komitejas speciālisti un citu komitejas speciālisti. Manuprāt, šāda darba grupa varētu izmantot arī neatkarīgo parlamenta budžeta izvērtējumu. Tad vēl ir nepieciešams pētījums, kas jau ir iekļauts esošajā budžetā. Un mēs varam salīdzināt mūsu izdevumus ar citu parlamentu izdevumus, varbūt pat arī ar ASV kongresa izdevumiem. Vēl viena lieta ir ceļošanas izmaksas. Mēs vienmēr esam runājuši par to, ka ir jābūt skaidrai atskaitai par uh, ceļošanas izdevumiem. Un nobeigumā teikšu, kolēģi, ka es skaidri saprotu, ka dažiem radīsies nopietnas bāžas par to, ka parlamenta budžets tiek iesaldēts un nav jau viegli to visu sasniegt, bet es zinu, ka ir daudzi, kas gribētu pat iet tālāk, viņi gribētu samazināt budžetu un paredzēt rīt balsot par šāda veida grozījumiem. Es ceru, ka lielāka daļa klātesošo kolēģu varēs piekrist mūsu vadlīnijām un saskatīs šeit labu kompromisu, labu ceļu kā iet uz priekšu, jo no vienas puses mēs nodrošināsim ietaupījumus, uh, budžetā, bet te pašā laikā parlaments arī strādāt efektīvi. Lielas paldies! Saka priekšsēdētājs par jūsu ievadvārdiem. Un tagad trīs minūtes ir Holmajeres kundze. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, no sākuma vēlos pateikties mūsu kolēģim, referentam par to, ka viņš veiksmīgi sadarbojas ar mums un e, izdiskutēja arī dažāda veida priekšlikumus un meklē risinājumus. Jau iepriekšējā e, gadā esam nākuši klajā ar budžeta priekšlikumu, un palielinājums, kas bija paredzēts, bija 0,8%. E, ņemot vērā to, ka Lisabonas līgums uzliek jaunus pienākumus un arī Horvātijas um, iekļuva Eiropas Savienībā ir uh, saistīta ar izdevumiem, gal galā mums tikai 1,2%. Es uzskatu, ka tas ir taupības budžets un tas ir skaidri jāpasaka. Mēs arī apzināmies, ka mēs tagad dzīvojam situācijā, kur nevar uh, uh atļauties lielus lecienus uz priekšu finansiālā ziņā un jāturpina arī uh, palielināt budžeta efektivitāti un jāmeklē iespējas ietaupīt. Uh, Esmu ļoti gandarīta par priekšlikumu izveidot darba grupu, kuras mērķis būtu sadarbojoties ar prezidijumu, ģenerāla sekretariātu un parlamenta administrāciju, piesaistīt ekspertus, ja vien tas ir nepieciešams. Un es arī uzskatu, ka ir svarīgi nodrošināt starp institūciju sadarbību, stiprināt šo sadarbību un lai mēs intensīvi veidotu parlamentā uh, darbību tādā veidā, lai arvien efektīvāk izmantotu mūsu finanšu līdzekļus, lai optimizētu mūsu līdzekļus. Iepriekšējā gadā, piemēram, rakstiskās un mutiskās tulkošanas jomā mēs esam ietaupījuši jau 21 miljonu eiro. Un es domāju, ka šeit mums ir jāvirzās arī nākamgad. Kā teica mūsu kolēģis, Dereks Vaugan, mums ir jārunā arī par ceļošanas izmaksām, arī visi jautājumi, kas ir saistīti ar uh, būvniecības projektiem, tas arī viss ir spēkā. Viņš teica, ka tagad mums ir jāpārliecinās, lai mūsu uh, būvniecības projekti, kas ir paredzēti vai kas ir uzsākti, ka tie notiek uh, efektīvi ar mērķi ietaupīt izdevumus, ir tīpaši runāt par tiem izdevumiem, kas ir saistīti ar ikgadējām izmaksām, un jāmeklē arī iespēja sadarboties ar citām institūcijām, lai panāktu savstarpēji izdevīgo variantu. Tātad mēs sadarbosimies, mēs vien, vien, viens otru atbalstīsim, un es uzskatu par absolūti vajadzīgu, lai mēs no vienas puses nodrošinātu precīzu parlamenta darbu, bet te pašā laikā efektīvi pārvaldītu parlamenta darbu, organizētu to Um, vēlos pateikties uh, sekretariātam un prezidijām par sadarbību un ceru, ka pavisam drīz varēsim piedāvāt tādu budžetu, kas būs absolūti līdzsvarots. Lielas paldies Holmairas kundzei un tagad divas minūtes Hercogs kundzei. Köszönöm szépen, elnök úr, képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy legelőször is... Paldies, cienījami kolēģi! Vēlos pirmām kārtām pateikties Derekam Vonam par to, ka viņš ir uzrakstījis ļoti labu ziņojumu. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai 2012. gadā mums jau būtu labi rezultāti attiecībā uz ietaupījumiem. Mēs, kā labi saimnieki, mēs saimniekojam arī ar savu mantu taupīgi un saprātīgi. Tagad mēs dzīvojam ekonomikas krīzē un pirmkārt, uh, Uh, taupot, mums ir jātaupa savās mājās, savā Eiropas parlamentā. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs samazinātu ceļošanas izdevumus, komandējumu naudas, lai tika, tiktu uh, iesaldēts. Un, piemēram, tulkošanas izmaksas ir noteikti jāsamazina. Un ir jāsaprot, ka mēs nevaram tagad uh, tādus milzīgus soļus spērt uz priekšu tautības nolūkā, respektīvi nestrādāt vairs. Nē, mūsu mērķis nevis vienkārši taupīt, bet pareizi investēt, jo šeit tad ir šī ilgtermiņa taupīšana. Mums ir nepieciešams investīcijas, jaunas tehnoloģijas, tas ir absolūti skaidrs. Runājot par mūsu kompensācijām, tad šeit ir skaidri jāpasaka, kur mēs varam un kur mēs nevaram ietaupīt, piemēram, par Horvātiju runājot. Jo mūsu deputātiem, kas būs tagad no Horvātijas, viņiem taču ir tādas pašas tiesības kā mums. Mēs nevaram teikt, ka jūs tagad saņemsiet mazāk. Vēl viena lieta ir mūsu darbinieki. Ja mēs samazināsim uh, darbinieku atalgojumu vai kompensācijas, tad pirmam kārtām mums jāizskat šis jautājums sadarbībā ar arotbiedrībām, ar sociālajiem partneriem. Uh, sadarbojoties ar parlamentu, ģenerālu sekretāru un budžeta komiteju, ir jāveido darba grupa, par ko jau tika minēts, un tad šī darba grupa izskatīs tāpības politikas aspektus. Paldies visiem! Liels paldies par to, ka jūs pieturēties pie atvēlētā laika un arī par jūsu komentāriem, un tagad lūdzu Gerbrandi kungs. Dank u wel, voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlētos pateikties eh, Vagan kungām par lieliski paveikto darbu pie šī ziņojuma. Un arī es vēlētos teikt, ka eh, viņš veiksmīgi iesaistīs savā darbā arī ēnu referentus. Iepriekšējā runātāja jau norādīja uz to, ka ir vērojams izmaiņas mūsu iestāžu budžetā. Pagājušā gadā bija diezgan grūti nākt klajā ar priekšlikumiem par ietaupījumiem, bet šogad jau vairāk parādās tas, ka mēs esam gatavi kritiskāk paraudzīties uz to, kas notiek pašu mājās. Pašreizējos krīzes apstākļos dalībvalstīm ir jāveic līdzekļu ietaupījumi, Un vienīgais, ko mēs varam tik tiešām darīt, ir panākt pēc iespējas lielāku atklātību un caurskatāmību attiecībā uz budžeta līdzekļu izmantošanu. Šajā ziņā mēs vēl varam diezgan daudz progresēt. Viens no punktiem, kas parādās Vagankungas ziņojumā, ir tas, ka mēs aicinām izvērtēt mūsu paču, pašu budžetu, lai rastu veidu, kā ietaupīt līdzekļus. Un pagājušajā gadā šajā parlamentā vairāk kārt, tātad gan runājot par budžeta izpildu, gan arī runājot par šo ziņojumu, mēs uh, nācām klajā ar vairākiem priekšlikumiem, bet pagaidām prezidijas nav nācis klajā ar atbildi. Tika nosūtīta arī vēstule, kurā mēs centāmies noskaidrot, kad mēs saņemsim šo budžeta analīzi. Un es vēlētos uzstāt, uh, eh, līdz priekšsēdētāja kungs, uz to, ka ir jācenšas uh, panākt, lai Šulc kungs kopā ar biroju censtos panākt to, ka tiek izvērtētas uh, eh, visas budžeta pozīcijas un lai mums, mūsu rīcībā būtu šo, šī informācija 2013. gadam, jo tad mēs varēsim īstenot savu politisko darbu un izdarīt nepieciešamās izvēles. Noslēgumā priekšsēdētājs vēlētos teikt, ka es um, lielos vilcienos piekrītu um, galvenajām nostādnēm, kas parādās šajā dokumentā, proti budžeta iesaldēšanu un ceru, ka mums būs labāk sabalansēts budžets turpmāk. Paldies! Un tagad vārds Ešvārtkungam uz divarpus minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Dalībvalstu valdības cenšas samazināt izdevumus, lai efektīvāk izmantot līdzekļus un cieši kontrolētu valstu budžetus. Un tas ir arī mūsu pienākums. Kā šī parlamenta deputātiem mums ir jādara tas pats. Mums ir ļoti rūpīgi jākontrolē institūciju budžeti un mums ir jāparedz stingra izmaksu kontrole, un šeit mēs varam rādīt piemēru. Es gribētu uzteikt ģenerālsekretāru un parlamenta uh, biroju par realistiskajiem rādītājiem un skaitļiem, kas uh, tika šodien citēti. Bet kā šī parlamenta deputātiem ir tiesības pieprasīt, lai arī citas Eiropas Savienības institūcijas sakot šim piemēram. Mums ir jāprasa uh, ietaupījumi viņu budžetos, un šīm institūcijām ir jāpierāda sava izmaksu efektivitāte. Es pilnībā atbalstu referenta aicinājumu iesaldēt šos budžetus, kā cilvēki zina, ir daudzas jomas, kuras gribētu iet vēl tālāk, bet pagaidām es varu uzteikt referentu par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Tomēr ir trīs lietas, par ko gribu runāt. Pirmā attiecās uz celtniecības politiku un uz ēku politiku. Mums vajadzētu kritiskāk paraudzīties uz investīcijām ēkās, uz ēku pārvaldības izmaksām Un mēs nevaram sagaidīt, ka pārējās institūcijas realizēs lielāku efektivitāti, dalot resursus savstarpēji, ja paši to nedaram. Otrakārt, administratīvās un personāla izmaksas. Mums ir jāraugās uz to, lai institūcijas pakāpniski samazinātu šīs izmaksas, izmantojot ekonomiju no mēroga. Ekonomiku no mēroga. Šeit ir jādomā arī par personāla atalgojumu politiku. Tai ir jābūt modernai un tai ir jābūt tādai, kas ļauj efektīvi un racionāli izmantot nodokļu maksātāju līdzekļus. Un vispēcot, nav iespējams uh, par šīm ietaupījumu lietām runāt, ja mēs nerunājam par šī parlamenta diviem sēdekļiem. Šau komitejas ziņojumā mēs aicinājām izvērtēt šo situāciju un uh, Nav pamatota tas, kā mēs aicinām uh, samazināt izmaksas, palielināt konkurēt spēju citās institūcijās, citās dalībvalstīs, kamēr paši šķiežam naudu, sēžot divās vietās. Es gribētu ieteikt gan referentam, gan šim parlamentām, lai uz saglabāt uzticību mūsu institūcijai, mums par to ir jārunā un jārunā tagad. Paldies! Lielas paldies! Un tagad vārds Portas kungām uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Vispārējās vadlīnijas parlamenta budžetam balstās uz to, ka mums ir jāietaup līdzekļi, un manuprāt, tas, protams, ir saprātīgs lēmums. Bet ideja par to, ka netiks balsots par priekšlikumu, ar kur nāca klajā kreisie spēki, tomēr ir nu, nožēlojami. Kreisie spēki, e, kreisie spēki piedāvā iesaldēt e, deputātu atalgojumu, iesaldējot to 2012. gada līmenī. Mūsuprāt, tas bija saprātīgs priekšlikums un nebija nekāda iemesla šo priekšlikumu izslēgt no debatēm. Mēs varējām vienoties par šo jautājumu, neskarot deputātu statusu, bet tika, diemžēl, pieņemts pretējs lēmums, un mēs nevaram turpināt aicināt ietaupīt līdzekļus, vienlaikus nevēršoties pret uh, šiem pasākumiem iekšienē, jo es domāju, ka Eiropai nav nepieciešams radīt papildus ienaidniekus. Paldies! Liels paldies, un tagad vārds Andriesens kundzei. Priekšsēdētāji. Šīs krīzes laikā, kad Eiropas Savienība pieprasa dalību valstīm samazināt izmaksas, šis parlaments joprojām uzskata, ka tam ir tiesības pieprasīt inflācijas palielināšanu. Tas pat nevar vienoties par to, kāds ir inflācijas procents, bet tas, ka tas ir um, 1,9 vai 3 procenti, tad tas nozīmē, ka šī Eiropas Savienības birokrātija jau ir uzblīdusi un tai ir jāsēžas uz stingras diētas. Tiek tērēt vairāk nekā 2 miljonus mārciņu uz katru deputātu. Uh, reprezentācijas uh, izdevumi deputātiem ir pieauguši par 160% pēdējos četros gados. Eiropas vēstures nams, uh, tā celtniecība, uh, sākotnējās izmaksas pārs, tiks pārsniegts par 50 miljoniem. Tā ir ekstravagance mēra laikā. Finanses finansējums Eiropas politiskajām partijām un fondiem ir pieaudzis par 176% pēdējos četros gados. Mums nav nepieciešams šādas Eiropas politiskās partijas. Mūsu deputātus ievēl mūsu vēlētāji vai mēs tiekam ievēlēti pēc dalību valstu partiju listēm. Premjerministrs Devids Kamerons aicina iesaldēt budžetu, bet mums ir nepieciešams būtisks samazinājums šim parlament, šī parlamenta budžetam un Eiropas Savienības kopējā budžetā. Vismaz 10% pieaugums nākamajā gadā, ne, ne vairāk. Pretējā gadījumā mēs uzvedamies kā pārbaroti kaķi. Paldies! Un tagad uz pusotru minūtu Vertmans kundze. Paldies! Šajā ārkārtīgi sarežģītajā laikā dalību valstīm mūsu kolēģis piedāvāja ļoti labus un realistiskus taupības pasākumus. Skaidrs, ka ir pareizi Um, pārvaldības izmaksas samazināt tajā brīdī, kad Eiropas iedzīvotāji dzīvo stingrāka budžeta. Tas prasīs to, lai mēs uzlabotu savu uh, darbu, arī sadarbību starp institūcijām un visiem pasākumiem, kas ir saistīti ar um, labāku pārvaldību. Te pašā laikā mēs nedrīkstam samazināt izdevumus, kas ir saistīti ar vides aizsardzību. Uh, Mums ir vajadzīgi līdzekļi uh, ekoloģiskajiem risinājumiem. Tieši institūcijām šeit ir jābūt uh, priekšgalā. Otrais aspekts ir saistīts ar tulkošanas izdevumiem. Jau iepriekšējā gadā ir liels samazinājums paveikts, bet mēs taču nevaram visu laiku samazināt. Jo mēs šeit runājam par 500 miljoniem Eiropas iedzīvotājiem, kuriem ir tiesības saņemt informāciju savā valodā. Tā ir caurskatāmība demokrātiskajā procesā. Un nevar vienkārši teikt, ka mums ir budžeta ierobežojumi, līdz ar to tulkus mēs nevaram nodrošināt. Un ir jāsaprot, ka ģenerāla sekretārs um, varēs šos jautājumus pieminēt savā protokolā. Lielas paldies arī, ka pieturēties pie atvēlētā laika. Un tagad lūdzu trīs minūtes garīgam Poledo kungam. Gracias, señor presidente el presupuesto. Paldies, priekšsēdētāji. Par budžetu mēs diskutējam cikliski, un ik viens cenšas eh, panākt līdzsvaru starp deputātu interesēm, vēlētāju interesēm un administratīvajām vajadzībām. Pavisam konkrēti pievēršoties Eiropas parlamenta budžetam, uh, Es vēlētos teikt, ka šis budžets darbojas veiksmīgi un attiecībā uz eh, dažām budžeta kategorijām jāsaka, ka līdzekļu pārvaldība norit ļoti veiksmīgi, kas attiecas uz daudzvalodības principu. Un to, ka mūsu vidū ir 700, vairāk nekā 700 deputāti, kuriem ir nepieciešams atbalsts, tas ir fakts. Taču, protams, mums rodas jautājumi par to, vai mēs nevarētu um, ilgtermiņā kaut ko mainīt, vai šāda budžeta līdzekļa izmantošana ir ilgtspējīga. Par to mums, protams, ir jārunā ar prezidēju, ar ģenerālsekretāru Un jāsaka, ka līdz šim mums vēl nekad nebija izdevies panākt tādu vienošanos starp budžetu komiteju, kas uh, lielā mērā vēlas uh, ietaupīt līdzekļus, un no otras puses administrācijas vēlmi nākt klajā ar taupīšanas pasākumiem, tādiem taupīšanas pasākumiem, kas neapdraudētu uh, sniegtos pakāpojums institūcijas ietvaros. Es domāju, ka tie um, likumdošanas priekšlikumi, kur mēs, kurus mēs sagatavojam, ir kvalitatīvi un mēs visi kopā ar komisiju cenšamies nodrošināt to, lai līdzekļu pieaugums 2013. gadā nepārsniegtu 2%. bet jāsaka, mums ir arī, zinām, viedokļa atšķirība. Un katru reizi, kad mēs uzsākam diskusijas par budžetu, mēs um, drenājam par šo te um, viedokļu atšķirību, taču ceru, ka mums gal galā izdosies vienoties. Paldies! Un tagad vārds Maņķis kungam uz divām minūtēm. Paldies priekšsēdētāji! Referents runāja par to, ka mums ir dažas budžeta jomas, kur ir rezerve un ka ir nepieciešams labāk sadarboties. 2010. gadā mums bija sarunas ar Eiropas institūcijām un Eiropas parlamenta ģenerālsekretariāts runājot arī par iespējām taupīt. Tagad uh, mēs varējām ietaupīt uh, uz neefektīviem pasākumiem, un mums ir jābūt paraugam šajā ziņā un deputāti sniedza informāciju un to, ka Eiropas parlamentam ir nepieciešami dažādi veidi pasākumi. Šajā ziņojumā ir teikts, ka mums ir nepieciešams iekšējais audīts, un mēs esam piekrituši arī tam, ka šāds audīts notiks, un mēs to darīsim ģenerāla direktorātā infrastruktūra un loģistika, kā arī drošībā. Bet tā, nākamais priekšlikums bija ārlie, ārējais audits. Nu, manuprāt, ja mēs vienkārši vērtēsim sevi paši, tad diez vai atradīsim daudz iespēju taupīt. Vēl viena lieta. Um, šīs krīzes apstākļos um, pat lieli uzņēmumi un organizācijas meklē iespējas taupīt, tad pats nāku no reģiona. Uh, un kurš, kas krīzes laikā zaudēja 20% no saviem ienākumiem, un ja mums nebūtu labas uh, analīzes un konkrētu pasākumu, tad diez vai vispār mēs izdzīvotu. Līdz ar to es domāju, ka uh, Eiropas parlamenta ģenerāls sekretariāts uh, piedāvāja labus soļus uz priekšu, bet tad ir jāmācās arī no Eiropas uh, uh auditoru tiesas, kas piedāvāja iespēju ārējiem auditoriem uh, revidēt sevi un uh, attiecīgi eh, atrast iespējas vēl vairāk ietaupīt. Tas prasīs struktūrāls izmaiņas, un tādā veidā varēsim ietaupīt ļoti daudz. Liels paldies jums par jūsu komentāru, un tagad pusotra minūte Haglunda kungam. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms kā koordinators budžeta komitējās vēlētos pateikties referentam par lieliski paveikto darbu. Arī es esmu pārliecināts, ka mums izdosies vienoties par kopīgu pamatu šajā parlamentā, un tas ļoti nozīmīgi pašreizējos ekonomiskajos apstākļos. Uh, kolēģis jau uh, paskaidroja, uh, kāda ir mūsu grupas pozīcija, un mēs šobrīd nopietni pārskatām visus savus izdevumus. Um, un cenšamies rast veidu, kā ietaupīt tā vietā, lai palielinātu budžetu. Es domāju, ka mums ir jāturpina šādā eh, garā, un es domāju, ka mēs varētu to paveikt, īstenojot ārējo auditu, kā jau kolēģis to pirms brīža minēja. Vienlaikus eh, ģenerāla sekretārs uz kuru atsaucās kolēģi jau pirms tiem, ir veicis lielisku darbu, cenšoties panākt ietaupījums, tik līdz mēs aicinājām tādus īstenot. Uh, Tā tad ir skaidrs, ka mēs varam rast ietaupījums tikai tad, kad aicinam to darīt. Un tas ir lieliski. M mēs uh, arī balsojām par šo te uh, grozījumu, kas attiecas uz uh, vienu uh, mītni Eiropas parlamentam. Tas, protams, ir simbolisks pasākums, bet tas ir arī ekonomisks pasākums, un kolēģiem būtu jādod iespēja izteikt savu viedokli. Tāpēc arī daudzi mūsu politiskās grupas pārstāvi atbalstīja šo priekšlikumu. Mums ir jācenšas panākt to, lai mūsu imiķis sabiedrības acīs būtu labāks turpmāk. Paldies Glunta kungam, un tagad uz vienu minūti vārds Vandālen kungam. Paldies priekšsēdētāji! Dalībvalsts jau gadiem ilgi cenšas samazināt savus izdevumus, un tas ir apsveicami. Eiropas Savienības institūcijām eh, tagad beidzot būtu jādara šis eh, darbs, bet, eh, diemžēl, Eiropas institūcijas joprojām pieprasa papildus līdzekļus. Un jāsaka, ka mūsu šāsdienas ziņojums ir mm, solis tajā virzienā, lai pārtraukt līdzinējo praksi. Ir izteikts aicinājums eh, nākt klajā ar neatkarīgu izvērtēšanu. Bet es domāju, ka te mums būtu jābūt piesardzīgiem, eh, domājot par to, kam mēs uzticam šo budžetu izvērtēšanu. Kas attiecas uz deputāta izdevumiem, tad te ir nepieciešama atbildība no deputāta puses. Eh, ir jācenšas samazināt milzīgos izdevumus un jānodrošina atklātība. Uh, Ir izteikts aicinājums arī iesaldēt līdzekļus attiecībā uz braucieniem 2013. gadā. Tāpat arī um, mēs sagaidām ziņojumu par komandējumiem 2012. gada 31. martā. Tas viss ir apsveicam. Paldies! Tagad vārds Morgantīnī kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Šajā ziņojumā ir izteikts aicinājums samazināt līdzekļu izšķērdēšanu Eiropas parlamentā, bet netiek nepie, pieminēts viens no aspektiem, kas mums liek eh, izšķērdēt milzīgas summas, proti eh, parlamenta eh, mītne, kas atrodas divās vietās. Es domāju, ka ja kāds no pilsoņiem zinātu, kāda ir situācija attiecībā uz šīm te divām mītnēm, tad es domāju, ka viņi ar dakšām iet uz parlamentu. Mēs nevaram gluži vienkārši izšķērdē tik milzīgas līdzekļus, un lielākā daļa politisko grupu tomēr atbalsta šo priekšlikumu. Tāpēc um, es ceru, ka mums izdosies dot spēcīgu signālu šajā jomā, vērsties pret divām mītnēm. Šodien Montīkungs neatbildēja uz jautājumu, kas viņam tika uzdots. Līgumi var un tikt mainīti un tie ir jāmaina. Un mēs nevaram darboties šādā anahroniskā veidā kā līdz šim. Paldies, un tagad vārds Hartonkungam uz divām minūtēm. Priekšsēdētāji. Nīderlandē mēs balstamies nevis uz vārdiem, bet gan uz darbiem, un jāsaka, um, referentu eh, ziņojums iet pretējā virzienā. Tie ir tikai vārdi. Tiek izteikts aicinājums iesādēt līdzekļus, bet tajā pašā laikā mēs nevēršamies pret um, daž, konkrētiem pasākumiem. Horvātijas pievienošanās vien izmaksās vairākus miljārdus eiro, un tas viss izmaksās daudz dārgāk arī pēc tam. Mums ir jāīsteno struktūrāls reformas, Mēs aicinājām reģionu komiteju nākt klajā ar struktūrālām reformām, bet eh, tas nekas nav ticis darīts. Tas katrā ziņā iz, izriet no nesenā ziņojuma. Un Eiropas Savienības tiesa arī eh, turpina attīstīt savu darbu. Tas nav apsveicams signāls eh, pilsoņiem, kas attiec uz ceļojuma izmaksām tad tās turpina pieaugt, bet mums ir nepieciešama līdzekļu ietaupīšana. Ja šobrīd mēs nākam klajā ar priekšlikumu ēku projektu īstenošanā tādu uh, projektu, kas mums izmaksās 75 miljonus eiro, tas tik tiešām ir eh, smieklīgi, jo pilsoņi no mums sagaida nevis vārdus, bet konkrētu rīcību. Mēs vairs nevaram pieļaut to, ka uh, tiek izteikti tikai tukši saukļi. Mums ir jāņem vērā vēlētāju intereses. Paldies! Lielas paldies. Tagad vārds uz divām minūtēm Fernandeša kungam. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Vispirms es vēlētos apsveikt referentu, kā arī Jānu referentu par lieliski paveikto darbu pie šī ziņojuma. Ir jāatgriežas pie dažiem skaitļiem. Budžets šim gadam ir 129 miljārdu eiro. Citiem vārdiem sakot, dalībvalstīm tas nozīmē 44 reizes vairāk nekā to nacionālais budžets. Pēdējā gan, gadu laikā par 69% palielinājās uh, um, Eiropas Savienības kopējais IKP, bet tikai par 30% palielinājies Eiropas parlamenta budžets. Vēlos teikt, ka mūsu budžets ir investīcija budžets, jo mēs uh, tikai 6% no sava budžeta izdodam, lai uzturētu institūcijas. Un tikai vienu procentu no Eiropas Savienības kopēja budžeta mēs tērējam, lai uzturētu Eiropas parlamentu. Tas, protams, nenozīmē, ka mums nebūtu jātaupa, nē, tas ir jādara, vai arī, ka mums nav jābūt efektīviem attiecībā uz saviem izdevumiem. Nē, nē, nē, tas noteikti ir jādara. Ir jāsaprot, ka labas pārvaldības principi arī finansēs attiecas uz mums, arī tad, kad mēs plānojam un izpildam savu budžetu, Te mēs šeit runājam par administratīvo budžetu šajā gadā. Mums ir jāmērķē uz maksimālo taupību, bet tajā pašā laikā ir jāgarantē minimālas prasības, kas ir vajadzīgas, lai institūcijas varētu funkcionēt un runāt par Eiropas parlamenta darbību. Tie ir pasākumi, kas ir vajadzīgi likumdošanas projektu procesa nodrošināšanai. Un tagad lūdzu Gardija Zabala Rubiel kundze. Gracias, prezidente. Me gustaría empezar mi intervención felicitando al. Liels paldies, priekšsēdētājs. Vispirms vēlētos apsveikt eh, Bogan kungu par lieliski paveikto darbu. Viņš ir izstrādājis pamatnostāts Eiropas parlamenta budžetam, kas ir saskaņā ar līdzinējo darbu, kur mēs uzsākām parlamentā pirms vairākiem gadiem un kur atbalstīja lielākais vairākums. Eiropas parlamenta budžets ir apmēram 1% no Eiropas Savienības kopējā budžeta, un pat ja mēs runājam par samazināt budžetu, tas nenozīmē, ka mums nevajadzētu īstenot pasākums, lai samazinātu šī parlamenta izdevumus sākot diskusijas par 2013. gada budžetu, mūsu mērķis ir izstrādāt pamatnostādnes turpmākajam budžetam, un pie tā mēs strādāsim turpmāko mēnešu laikā. Mūsu prioritātes 2013. gadam ir atbildība budžeta izpildes ziņā protams, nodrošinot arī veiksmīgu Eiropas parlamentu funkcionēšanu. Es domāju, ka visām Eiropas Savienības institūcijām būtu jācenšas iesādēt budžeta līdzekļus. Un tā, piemēram, Eiropas parlamentā mēs piedāvājam pasākums, eh, kas vērst uz to, lai samazinātu ceļošanas izmaksas, komandējuma maksas Eiropas parlamenta deputātiem. Mēs vēlētos, lai šie līdzekļi tiktu iesādēti līdz mūsu mandāta beigām. Mēs cenšamies panākt ietaupījums gan vidējā termiņā, gan ilgtermiņā, un tāpēc mums ir nepieciešama vairāk pasākumu. Mums ir nepieciešama neatkarīga mūsu budžeta izvērtēšana, pirmkārt. Otrkārt, mums ir nepieciešams izveidot īpašu darba grupu Eiropas parlamentā, kas strādātu pie noteiktiem pasākumiem, un mums būtu jācenšas uh, saņemt no ģenerālsekretariāta analīzi par to, uh, kurās jomās iespējams ir budžeta pozīcija pārklāšanās un līdzekļu neefektīva izmantošana. Es ceru, ka šīs reformas mums palīdzēs nodrošināt labāku finansiālo pārvaldību šajā parlamentā. Paldies! Paldies, un tagad vārds uz pusotra minūte Jensens kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Jāsaka, ir ļoti žēl, ka mēs nespējam panākt patiesus ietaupījumus. Mums ir jābeidz šis cirks ceļojot uz Strasbūru reiz mēnesī. Mums ir jāatstāja šī ēka kādas citas Eiropas uh, institūcijas pārziņā. Uh, bet mēs, protams, nevaram pieņemt šo lēmumu, mēs esam atkarīgi no valstu un valdību vadītājiem. Es piekrītu Vogan kungam, ka mums ir jācenšas ietaupīt līdzekļus, bet vēlētos uzsvērt to, ka ietaupījumiem un efektivitātei nebūtu jānotiek uz daudzvalodību, um, daudzvalodības principu rēķina. Jā, mums ir nepieciešami ietaupījumi, mums ir nepieciešama labāka pakalpojuma tūkošanas jomā, bet daudzvalodība princips, no tā mēs nedrīkstam atteikties. Vēlos aps, apsveikt Vaganu kungu par lielisku paveikto darbu līdz šim. Es domāju, ka ir nozīmīgi uzsvērt to, ka visām Eiropas Savienības institūcijām ir jācenšas panākt pēc iespējas lielāku efektivitāti. Tas attiec arī uz Eiropas Savienības tiesu, tas attiec uz reģionu komiteju, un ekonomikas un sociālo lietu komiteju. Paplašināšanās iekļaujot Horvātiju, iespējams ir um, iespēja, kas mums ļaus pārvērtēt vēlreiz savus līdzekļus un panākt efektīvāku to izmantošanu. Tagad vārds Fokskungam uz vienu minūtu. Priekšsēdētāji, es gribētu vispirms pateikties mm, referentam par paveikto darbu un es eh, atbalstu budžeta iesaldēšanu 13. gadām. Šķiet, tas ir pirmais uh, leiboristu pārtīs šāds pārstāvs un es katrā ziņā leiboristi uh, cenšas. Uh, Mm, darīt visu, lai eh, spētu savākt eh, viņu pašu radīto sajukumu. Es gribētu redzēt, lai Eiropas Savienības administratīvās izmaksas katru gadu nākamo septiņu gadu laikā tiktu samazinātas. Mums vajag atteikties no uh, bezjēdzīgās um, e, ekonomikas un sociālo lietu komitejas un reģionu komitejas. Tas noteikti mazinās birokrātiju un ietaupīs naudu. Un ja šim parlamentam būtu tikai viens sēdeklis un mēs beigtu šo muļķīgo braukāšanu starp Strasbūru un Briseli, arī varētu ietaupīt milzīgus līdzekļus. Mēs savās mājās taupam līdzekļus, un mūsu vēlētāji mums, mūs, mums seko un skatās, ko mēs darām. Tādēļ atbalstu šo ziņojumu. Paldies, un tagad divas minūtes Materas kundze lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi! Mēs atrodamies sarežģītā ekonomiskajā un finansiālajā situācijā. Trūkst spēcīgas eiropeiskas pārvaldības. Daudzas dalību valstis uh, Eh, pieprasa, lai viņu pilsoņi eh, ziedotu daudz uz taupības altāra. Bet ko mēs darām, kad mēs nodefinējam vadlīnijas 13. gadu budžetām? Taupība, budžeta disciplīna, tie ir atslēgas vārdi. Un es domāju, ka mums vajadzētu paraudzīties uz e, izdevumu iesaldēšanu. Lavendovskī kungs e, deva griestus 1,7% administratīvo izdevumu pieaugumam komisijai. Mums vajadzētu darīt to pašu arī parlamentam attiecībā uz 13. gadu. Lai to izdarītu, mums ir jāiesaldē administratīvie izdevumi un visa ēku iegāde un ē, telpu paplašināšanas politika ir jāizbeidz. Mums nevajag zaudēt ticību Eiropai. Mēs nedrīkstam padoties. Mūsu administratīvie izdevumi ir tikai 2% no kopējiem Eiropas izdevumiem. Un uh, mums ir jāraugās, lai mēs varētu integrēt investīcijas rīcību politikās, kas ir vērsts uz to, lai izkļūtu no krīzes. Mums ir jābūt ļoti fokusētiem un jādomā, kā izkļūt no krīzes, saglabājot uzticību 2013. gadā. Paldies un vēlreiz komplimentu referentam. Paldies, un tagad trīs minūtes Ferma kungs lūdzu. Herr Utfārne, Eh, ett särskilt tack också till rapportören. Paldies priekšsēdētāji un paldies Derekam Vonam. Viņš patiešām ir piegājis šim darbam nopietni un radoši. Es atzīmēju ka viņš ir iesaistījis arī visas politiskās grupas, kas ir notrošinājis to, ka ir izdevies panākt vienošanos par situāciju. Mums ir izveidojusies pilnīgi jauna attieksme šeit. Jo parlamenta budžets ir katru gadu visu laiku pieaudzis, bet tagad ir vispārēja vienošanās, ka mums budžetu vajadzētu iesaldēt un ka vajadzētu uh, panākt um, ietaupījums daudz vietu Tāpat ir vienošanās par to, ka jābūt, jākļūst efektīvākiem un ir jāsamazina deputātu izdevumi. Ir tikai neliels skaits grozījumu, patiesībā rekordmazs skaits grozījumu. Domāju, tas tiešām ir apsveicami. Jāsaka, administratīvo izdevumu īpatsvars ir eh, samazinājies no 20 uz 19 procentiem. Protams, daudz kas ir atkarīgs no mm, tā, kas notiek visā pasaulē. Bet mums ir jādomā ne tikai par izdevumu samazināšanu, bet jāraukās uz efektivitātes nodrošināšanu. Es domāju, tas ir tikai sākums. Tajāpat laikā mēs nedrīkstam samazināt mūsu uh, darba kvalitāti. Bet mums ir nepieciešams sistemātiski strādāt pie izmaksu efektivitātes palielināšanas. Es piekrītu darba grupas izveidošanai parlamentā, kas varētu piesaistīt arī ārējos ekspertus tajās jomās, kur daudz ko varam mācīties ēkas, eh, energo apsaimniekošana, ceļošana, iepirkums, visas šīs lietas. Mēs daudz ko varam mācīties eh, arī no privātā sektora. Kas attiecās uz likumdošanas darbu organizēšanu, uz mutisko un rakstisko tulkošanu. Mēs varam mācīties no citiem parlamentiem, kā tur tas tiek organizēts. Šim parlamentam ir tādas izmaksas, ko nav iespējams salīdzināt ar pārējiem. Tas šeit domāju ceļošanas izdevums un tulkošanas izdevums. Bet mums ir uh, multinacionāls uh, parlaments, kas ir likumdevējs. Un šeit es nerunāju kā savas grupas koordinātors, bet kā Zviedrijas sociāla demokrāts. Ja mēs gribam, lai mūs respektē, tad mēs nevaram turpināt braukāt starp Briselu un Strasbūru. Nu, un tādēļ es aicinu reāli rīkoties. Paldies! Un tagad divas minūtes Rūbīgungs lūdzu. Priekšsēdētāji, vēlos pateikties, ka šodien diskusija notiek tieši par pirmo grozījumu, par ēkām. Vēlos teikt, ka Strasbūra ir miera pilsēta, ka šeit tiek būvēti tilti, un viens no mūsu prezidentiem, Šūmanis, kas vien, ir viens no Eiropas Savienības uh, līdzdibinātājiem, un šeit ir arī pamats nākotnē. Mēs šeit runājam par Eiropas kultūru. Mums ir jābūt lepniem par mūsu kultūru. Un šeit varētu uz, izveidot arī savu televīzijas studiju tā, lai parādītu, ko parlaments var panākt. Par otrajā, otrajā grozījumā ir runāts par vienu vietu, par vienīgo vietu, no kuras mums jāstrādā, un manuprāt, tā ir Strasbūra. Ir jāpieturās pie uh, tiem uh, līgumiem, ko esam noslēguši. Pa ceturto grozījumu par Eiropas vēstures māju, manuprāt, tā ir mūsu, tas ir mūsu pienākums, lai mūsu jauniešiem parādītu, ka pie brīvības ir jāstrādā ikdienā, un tas ir attiecīgi jādokumentē. Mums šeit Eiropas parlamentā uh, uh, ir apmeklētāja centrs un vairāk nekā viens miljons cilvēku gadā apmeklē to. Jaunajā parlamentārijuma uh, eh, ēkā mm, Briselē to ir apmeklējuši jau vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku. Un tas nozīmē, ka mums ir jābūt iespējai parādīt, ka mēs esam pāri nacionālajiem konfliktiem, pāri egoismam un mums ir uh, Uh, stipra Eiropas Savienība, un tas prasa stipras Eiropas Savienības partijas, un te ir jābūt arī attiecīgajam finansējumam. Tad, kad mēs runājam par reprezentatīvām izmaksām, tad, protams, arī apmeklētājiem ir tiesības um, saņemt uh, attiecīgo palīdzību un visu, kas viņiem ir nepieciešams. Nevaram samazināt reprezentācijas izmaksas. Lielas paldies! Un tagad lūdzu Stavrakakis kungs, jums ir divas minūtes. Paldies, cienījamie kolēģi! Pirmkārt, nālos sirsnīgi apsveikt un pateikties mūsu referentam par ieguldīto darbu. Mēs atkal runājām par to, kā uh, mums ir vadlīnijas attiecībā uz Eiropas Savienības institūciju budžetu, un šī diskusija atkal notiek uz sociālas un uh, Uh, budžeta krīzes fonā, kas izaicina mūsu spējas veidot budžetu. Tagad budžets ir veidots uz uh, taupības uh, mm, fona, un tieši tādēļ mūsu referents piedāvā priekšlikumus, viņš runā par to, ka ir jāsamazina nevajadzīgi izdevumi, un tas ir ļoti liederīgi. Vajadzības gadījumā varam grozīt un dažāda veida um, izdevumu veidus varam sadarboties. Es uzskatu, ka tiešām ir obligāti jātaupa, tai pašā laikā ir jāsaprot, ka Eiropas Savienībai ir jau uzņēmusies pienākums, piemēram, Horvātijas pievienošanās. Tur mēs vairs nevaram no kā atteikties, un tas savukārt nozīmē, ka Eiropas Savienībai palielināsies um, mm, izdevumi. Uh, Un liels paldies, un tagad pusotra minūte Kelī kungam. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Tāpat kā citu runātāju, es gribētu pateikties um, mm, referentam par lieliski paveikto darbu. Un tas ir tikai eh, dabiski, ka mm, mēdī un sabiedrība mm, rūpīgi pēta politiķus un viņu izdevumus. Tas jau nav slikti. Un arī mums pašiem vajadzētu paskatīties uz to, ko darām. Un šī iemesla dēļ es neredzu, kāpēc mēs nevarētu piesaistīt ārējo auditu, lai veiktu revīziju. Es domāju, tas būtu labi gan vispārējā kontekstā, gan arī ļautu mums vieglāk pamatot mūsu izdevumus. Un katrā ziņā tas varētu norādīt uz tām jomām, kur Nu, varbūt mēs esam alojušies un būtu varējuši veikt ietaupījumus. Cilvēki runāja arī par vienu sēdekli. Jā, par to noteikti var domāt. Tas, ka mēs atrodamies šeit Strasbūrā katru mēnesi, daudzi pilsoņi to nesaprot. Tādēļ ir nepieciešams diskusijas par to, un varbūt, ka uh, Uh, varētu piesaistīt uh, Francijas pusi un uh, padomāt par to, kā varētu mūsu sēdekli Briselē uzlabot. Tālāk reģionu komiteja varbūt ir jāpaskatās uz tās mērogu, varbūt, bet katrā ziņā ārējais audits noteikti būtu apsveicams. Paldies, Kelī kungs! Kelī kungs, vai jūs akceptēsiet Rubika kungs zilo kārti? Rubika kungs, vārds jums lūdzu. Jā, jā. Kolēģi Kelī, vēlos pateikties jums par to, ka jūs runājat par deputāta izdevumiem. Vai jums šķiet, ka deputāti būtu par to, lai uh, deputāti samazinātu savas kompensācijas, jo īstenībā katram deputātam ir pienākums uh, uzraudzīt savus izdevumus, respektīvi mums ir maksimālais kompensācija apjoms, bet katrs jau uh, tērē pēc savām vajadzībām, līdz ar to katrs varētu arī individuāli ietaupīt. Bet, eh, piemēram, jautājumi, kas ir saistīti ar samazinājumu, eh, manuprāt, būtu pareizi iedzīvotājiem paskaidrot, no kurienes, kādā veidā tiek tērēt nauda, un vai jums šeit ir pareizi, ka katrs deputāts pats uh, seko saviem izdevumiem. Uh, Paldies, Rubīkungs. Protams, eh, deputāti var eh, paši lēmt, ko un kā darīt, bet es domāju, tas, ko es teicu attiecībā uz ārējo auditu, tas varētu būt pats labākais un arī objektīvākais risinājums. Šekspīrs teica eh, pats eh, savā acī eh, baļķi neredz, bet otra acī skabārgu redz. Es domāju, ka tas ļaut mums praudzīties uz sevi objektīvi un attiecīgi veikt koriģējošos pasākums, ja tādi izrādīsies nepieciešami. Paldies! Paldies, Kēlī kungam, un tagad uz divām minūtēm Leņčak kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Mēlos pateikties mūsu referentam par ļoti labu un rūpīgi uzrakstītu ziņojumu, ko viņš šodien mums ir prezentējis. Uh, kopš Lisabonas līgums ir spēkā, mums ir jauni izaicinājumi. Uh, no mūsu darba, no mūsu darba kvalitātes ir atkarīgs tas, kā nākotnē dzīvos Eiropas iedzīvotāji esam uzsākuši reformas, kas ir saistīts ar kopīgo lauksaimniecības politiku, arī uh, iekšējā tirgu un arī citās jomās strādājam ļoti aktīvi. Tas nozīmē, ka mums ir jābūt profesionāļiem, mums ir jābūt uh, atbalstam no komisijas, no Eiropas parlamenta sekretariāta, arī no tiem cilvēkiem, kas ir mūsu asistenti. Un tas savukārt prasa attiecīgus izdevumus, un mēs nedrīkstam taupīt uh, uz darba kvalitātes. Te pašā laikā mums ir krīze, mums ir vajadzīga solidaritāte, un solidaritāte nozīmē, ka pilnīgi visiem jātāpa. Tas attiecas gan uz poļiem, gan uz grieķiem, gan arī uz visiem citiem iedzīvotājiem. Tagad tiek piedāvāta iespēja iesaldēt Eiropas parlamenta budžetu, bet te pašā laikā ir jāmeklē daudzi citi risinājumi, kas būtu vēl efektīvāki. Šodien tika runāts par to, ka no Strasbūras būtu Strasbūrā būtu e, jāveido vienīgā vieta, kur, kur Eiropas parlaments sanāktu. Šobrīd daudz Eiropas e, Savienības iedzīvotāju nesaprot, kāpēc būtu nepieciešams ceļot no vienas, no vienas galvenās mītnes uz otru mītni. Un tāpēc arī līdz galam tiešām nav jāpaskaidro, ne, nav, nav, nav viegli paskaidrot cilvēkiem, jo šobrīd jau miljonu, miljoniem eiro tiek terēts vienkārši, lai ceļotu vienreiz mēnesī uz citu mītni, un labāk būtu palikt Briselē. Lielas paldies, un tagad lūdzu Kovalkungs, jums ir viena minūte. Paldies! Paldies referentam par ziņojumu. Nu, manuprāt, šajā ziņojumā vienkārši varētu teikt tā. Trīs vārdi - griezt, griezt, griezt, un viss. Tagad mūsu iedzīvotājiem mēs pasakām, jā, jums ir jāsamazina izdevumi. Rubeka kungs, jūs teicāt, ka tā ir tikai neliela, varbūt dāļa katram deputātam, kas ir atvēlēta procentuāli, bet te pašā laikā katrs var rūpēties par to nelielu ietaupījumu, par propagandu, par reklamēšanu. Eiropas Savienībā un Eiropas parlaments ir jāreklamē. Šeit es pilnībā piekrītu tam, ko teica Rubeka kungs. Ir pareizi iztērēt naudu Eiropas eh, Savienības uh, muzejām. Manuprāt, vislabākais variants būtu, ja mēs pa 15% samazinātu reprezentācijas izdevumus. Tāpēc ir jābūt eh, skai konkrētiem skaitļiem, vai arī varam vienkārši saīsināt šo ziņiem rakstīt griezt, griezt, griezt un vist. Labi, un tagad mums ir brīvais mikrofons. Vairāki deputāti ir pieteikušies, un pirmkārt Basēsku konza. Mulțumesc mult, domnule președinte, în contextul... Paldies, priekšsēdētāji! Ņemot vērā ekonomiskos apstākļus, ar kādiem saskars um, dalībvalsts, budžeta um, ietaupījumi ir ļoti nozīmīgi. Šobrīd administrācijas izmaksas institūcijām ir apmēram 5,8% no kopējā Eiropas Savienības budžeta. Lai vēl vairāk ietaupītu, mums ir jācenšas identificēt budžeta pozīciju pārklāšanos un līdzekļu neefektīvu izmantošanu. Un vienlaiks mums ir jāanalizē iespējas samaz, eh, samazināt izdevumus, uzlabojot un īstenojot eh, tādu pārvaldības sistēmu, kas būtu balstīta uz zināšanām, 27. pāntā finanšu regulā tas ir minēts. Un es domāju, ka Eiropas institūcijām būtu jāatspoguļo ekonomikas efektivitātes principi. Paldies! Paldies, un nākamais runātājs ir Kozlavska kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Mums uzskata, ka ekonomikas krīzes kontekstā Un uh, budžeta samazinājumiem ir ārkārtīgi svarīgi, lai arī Eiropas parlaments un Eiropas parlamenta deputāti neatteiktos no savas atbildības un no budžeta disciplīnas. Šajā garā varu piekrist tam, ko teica mūsu referents attiecībā uz realistisku budžetu un ka ir jātaupa budžeta līnija iesaldēšana tādās jautājumos, kā ceļošana 2013. 13. gadā izskatās par visadekvātāko priekšlikumu. Es varu piekrist arī tam, lai šajā uh, sasaukumā ierobežotu būvniecības projektus un pieturēties pie tiem projektiem, kura realizācija jau ir uzsākta. Vēlos arī teikt, ka ir nepieciešams, lai budžeta komisija uh, nepārtraukti sekotu budžeta izpildē un vajadzības gadījumā ir jāievieš arī izmaiņas, kas nozīmētu reālus ietaupījumus. Lielas paldies, un tagad lūdzu Ferēra kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu pārliecināts, ka daudz ko var izdarīt, lai samazinātu institūciju izdevumus, un tas pats attiecas arī uz Eiropas parlamentu, taču mēs nevaram vēlreiz teikt, ka esam mazliet nobežējušies attiecībā uz parlamenta daudzvalodību. Skaidrs, ka mums ir nepieciešama tulku pakalpojumi, un e, taču visiem deputātiem ir jābūt iespējai izteikties savā valodā. Piemēram, budžetu, budžetu komitejā grozījumi tiek pieņemti tikai angļu valodā. Un tādā veidā, manuprāt, tiek ierobežotas pamatiesības. Un es teiktu, ka pret deputātiem šeit ir atšķirīga attieksme nav īsti labi. Un ja mūsu darbinieki, kas ir ļoti vajadzīgi, lai Eiropas parlaments efektīvi strādātu, lai šo, šiem cilvēkiem tagad būtu reāls uh, darba apdraudējums tikai tādēļ, ka mums ir jātaupa. Paldies, un tagad lūdzu Silvestris kungs. Austeritā sulle spese administrative, investimenti personāli. Taupības pasākumi, investīcijas, lai veicinātu izaugsmu, tai ir galvenie ceļi, eh, kas mums ir jāīsteno šajā budžetā 2013. gadam. Tāpēc arī es vēlētos izmantot iespēju no savas puses pateikties Vogan kungam, kas ir paveicis tik tiešām lielisku un apsveicamu darbu, vienlaiks nodrošinot lielisku sadarbību ar pārējiem kolēģiem. Uh, Šobrīd šajos krīzes apstākļos mums ir jācenšas panākt uh, lielāku Eiropas Savienības līmeņu pārvaldību. Mums ir jācenšas nodrošināt to, lai Eiropa paveiktu savu darbu, protams, paralēli dalībvalstu paveiktajam. Mums ir jāsaprot, cik svarīga ir Eiropas Savienība, cik liela ir tās loma. Mums ir jāpieņem lēmumu attiecībā uz budžetu un jācenšas nodrošināt izaugsmi dalībvalstīs. Protams, mums ir jāsamazina izdevumi, bet mums ir jācenšas īstenot tos pasākums, ko no nu mums sagaida Eiropas Savienības pilsoņi. nav tik daudz Eiropas Savienības atbalstītāju, tāpēc, ka mums ir divas Eiropas mītnes. Sinklērs kundze. Es gribētu apsveikt uh, Volnu kungu par šo ziņojumu, un uh, es uh, domāju, ka viņam uh, ir vēl grūtāk nekā um, milzim, kas savaldīja jūru. Es domāju, ka Eiropas Savienība nevēlas samazināt izdevumus. Tā vēlas tos tikai iesaldēt. Mums vajadzētu sa reāli samazināt izdevumus un ietaupīt nodokļu maksātāju naudu. Jums ir dienas nauda 300 eiro apmērā, un tajā pat laikā daudzi deputāti parakstās piekdienas Strasbūrā, it kā viņi būtu, kad piekdienā Strasbūrā vispār nekas nenotiek. Tāpat uh, piemaksa par uh, biroja izdevumiem, un uh, čeki ir jāiesniedz tikai par 50% no izdevumiem. Es uzskatu, ka šādi tiek šķiesta un tērēta nevēl bezvērtīgi nodokļu maksātāju naudu, un tas ir jāizbeidz. Paldies, un tagad Rubikungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es domāju, ka šajā diskusijā mēs varējām redzēt to, ka mūsu iedzīvotāji, iedzīvotājiem ir tiesības Eiropas Savienībā uzzināt, kas tad notiek Eiropas parlamentā, ko institūcijas paveic iedzīvotāju labā un kādu darbu mēs šeit veicam. Un mēs tagad varam piesaistīt arī starptautisko uzmanību, un tāpēc ir svarīgi visas šīs lietas komunicēt visās, valst, visās valodās Tāpēc mūsu tulki ir tik ļoti svarīgi, jo Eiropas parlaments ir vienīgais parlaments visā pasaulē, kas eh, saskaņā ar savu pamatlikumu eh, ļauj visiem cilvēkiem iegūt informācijas savā valodā. Um, un tas nozīmē, ka Eiropas Savienības deputātiem ir jābūt vēl aktīviem, lai paskaidrotu, ko mēs darām, ko mēs šeit paveicam. Un mūsu mērķis ir strādāt efektīvi. Un tas attiecas arī uz to, kas ka starp eh, deputātiem ir atšķirīgi viedokļi šodien. Varēja to redzēt. Lielas paldies! Mm, zila kartiņa? Nē. Nē, nē, nē, kārtības uh, reglamenta jautājums. Previous... Paldies priekšsētā iepriekšējās debatēs par cilvēku tiesībām. Uh, Es gribēju uzdot zilās kartas jautājumu, bet jūs uh, liecāt uh, man uzdot otru zilās kartīs jautājumu, bet uh, bija kolēģis, uh, kur gadījumā jūs izdarījāt izņēmums, un es redzēju, ka, piemēram, Tautas partijas grupai bija vairāk runātāji brīvajā mikrofonā. Mums ir jānodrošina vienlīdzība un demokrātija, un vismaz tad centieties izlikties, ka jūs esat demokrātiski un vienlīdzīgi šajā parlamentā. Uh, Cienījamā Sinkleras kundze, es vēlos teikt, ka mēs šajā gadījumā neesam pārkāpuši noteikumus. Un tad nobeiguma komentāri ir Vona kungam, mūsu referentam. You, I, uh, also... Paldies, priekšsēdētājs. Gribētu pateikties arī Ānu referentiem un visiem kolēģiem. Uh, Uh, par viņu doto pienesumu, un man ir liels prieks redzēt, ka pastāv uh, kopumā konsensus par to, ka parlamentā ir uh, jāveic ietaupījumi. Un, protams, būs at atšķirība tajā, eh, kādi un cik ietaupījumi būs jāveic. Eh, daudz pieminēja par šo vienu sēdekli, par tulkošanas izmaksām, eh, par Eiropas vēstures nāmu. Bija dažādi viedokļi arī par darba grupas lomu, bet es gribētu teikt, ka daudzos jautājumos mēs esam bijuši ļoti elastīgi un mēs aicinām uh, um, parlamenta deputātus piekrist izvērtēt šo situāciju. Un šo vadlīniju mērķis ir atrast līdzsveru starp dažādiem viedokļiem šeit parlamentā, lai beigās mēs varētu nonākt pie tā, ka parlamenta budžets pieaug pēc iespējas mazāk tajā pat laikā nodrošinot efektīvu parlamenta darbu. Paldies! Paldies, Vaunu kungs! Diskusijas beigusies, balsojums rīt pulkstens 12. Paldies! Sēd. Uh, reglamenta jautājums. Micro, micro. Micro, please. Runātāja mikrofonu. Jā, par reglamentu. Mēs šeit runājam vakumā, jo šeit taču neviena nav. Naudas nec ģenerāla sekretāra, nec arī atbildīgie vicepriekšsēdētāji, kas atbildīgi par budžetu. Es ļoti ceru, ka mēs par to varētu arī padomāt nākamajās debatēs par šo jautājumu, lai viss šīs trīs personas būtu klāt. Paldies! Paldies! Es pilnībā piekrītu jums, ka runājot par tik svarīgiem jautājumiem kā budžets, atbildīgajām personām būtu jābūt klāt. Tādēļ es pilnībā piekrītu jūsu komentāram un nodošu to tālāk biroja locekļiem. Já. Ja. Eh, denní zasedání bude přerušeno nyní. Sēdi pārtraucam līdz pulkstens deviņiem vakarā.